so that we have finished our few Tā tad um, es iesaku sākt darbu, lai mēs varētu paveikt dažas darbiņas pirms komisāri ienāk tulkojums. Visas valodas izņemot maltiešu, horvātu, latviešu un rumāņu valodas. Saka priekšsēd, otrais punkts. E, no nodarbinātīs um, delegācija ziņojums par komo ziņojums ir atrodams uh, um, sēdes dokumentos, trešais punkts. Ziņojums par uh, pašreizējām institūciju sarunām. Vai Košas kungs mums grib sniegt īsu uh, ziņojumu par to lūdzu? Paldies, priekšsēdus kundzei! Mēs esam ļoti neierastā situācijā, un es lūdzu arī sapratni no pāriem deputātiem. Pagājušajā nedēļā man vajadzēja sniegt šo ziņojumu, bet uh, mans lidojums kavējās, tādēļ neizdevās. Paldies par jūsu elastību. Tātad, runājot par uh, um, Eiropas uh, 2015. gada šo priešlikumu uh, par um, bez šķēršļu uh, pasākumiem, tātad, lai invalīdi varētu vienkāršāk pārvietoties, uh, šī, šīs eh, re, uh, regulas esošās piemērošana. 11. Mm, decembrī Korepers pieņēma lēmumu pie mums parlamentā INKO 21. janvārī balsos un martā marta pirmajā plenāra sēdē, arī plenāra sēdē būs balsojums. Pirms es tagad sniedzu pāris kādu, es gribēju sacīt, ka e, pat laban notiek jau e, darbs pie pēdējiem redakcijas smalkumiem. E, ir runa e, tātad eh, par invalīdiem vai cilvēkiem ar īpašām eh, vajadzībām, eh, kuriem mēs gribam atvieglot dažādu pakalpojumu izmantošanu. Bet ir ļoti precīzi arī definēt šie pakalpojumi, proti pilsētās, pašvaldībās, atsevišķi termināli, kā arī turisma jomā ēdināšana Un uh, ir tātad ļoti precīzi definēti šie pakalpojumi, kas ir jāvar, kurus ir jāvar saņemt uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bez ierobežojumiem. Taču sarunas ar padomu bija ļoti sarežģīti, jo padomu grib atbalstīt tikai uh, brīvprātīgas pasākums Eiropas komisijas, redz, ka arī komisāri ir ieradusies, tātad atzīst, ka ir nacionālā eh, līmenī dažādas situācijas un vajadzības, un par to vēl tiks sagatavots ziņojums. Mēs ceram, ka būs tādēļ arī tāds eh, līdzsvarots eh, gala teksts gan no sociālā viedokļa, gan no tautsaimniecības viedokļa mums bija ļoti steidzīgi jāveic šis darbs pie e, sarunām ar pārējām institūcijām, un e, mēs ļoti gribam arī panākt e, to, lai turpmāk šis darbs netiktu kavēts. Mums nav daudz laika palicis. Paldies, Košas kungs! Mēs visi apzināmies ka eh, pat labam notiek arī daudzas citas starpinstitūciju sarunas, jo sasaukums tuvojas beigām. Un, protams, mēs pie jūsu jautājuma atgriezīsimies, bet ne šodien. arī citās jomās. Eh, tātad mēs eh, gribam pielikt visus pūliņus, lai pabeigtu savu darbu šī Eh, sasaukuma laikā. Vai Kāsas kungs vēlētos komentēt nevēlas labi? Protokolu apstiprināšana, sanāksmju protokolu apstiprināšana. ir apstiprināta. Un tad sveicam Taisens kundzi, ļoti priecājamies par jūsu klātbūtni. Eh, mums ar jums ir ļoti labas attiecības. Jūs jūs uh, ierodaties komitejā uz mūsu sēdēm vienmēr, ka mēs vēlamies jūs šeit redzēt. Dažreiz arī no savas iniciatīvas jūs uh, piedāvājat ierasties un mums pastāstīt, mūs informēt. Tagad arī šāds gadījums jūs mums prezentēsiet ikgadējo izaugsmas ziņojumu. Um, 2019. gadam ar saviem komentāriem lūdzu dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze, arī par lepnajiem vārdiem. Uh, Labrīt, godājumie deputāti! Ļoti priecājos jums šo 2019. gada paketi, kas ir sākums jaunam pusgada raundam ar fokusu uz um, nodarbinātības ziņojumu projektu Eiropā. Pat laban ir ekonomiskā izaugsme, daži saka, ka tā ir stabila izaugsme jebkurā gadījumā jau sešus gadus piedzīvojam e, ne e, bez pārtraukuma izaugsmi. Un tagad beidzot arī e, tajās dalībvalstīs ir nonākusi šī izaugsme, kur ir mazāks IKP uz galviņu, nodarbinātība ir rekordlīmenī vairāk nekā 239 miljoni cilvēku Eiropas Sanībā ir nodarbināti, nodarbinātības līmenis tagad ir sasniedzis 73%, tādēļ mēs esam diezgan tuvi jau 75% Eiropas 2020. gada mērķim līdz 20. gadam to sasniegt. Tam ir pozitīva iedarbība uz sociālo joma arī dzen. Cilvēki, kas ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, tagad ir zem pirms krīzes līmeni. Pagājuši gadu 1,5 miljonu cilvēki eh, izkļuva no nabadzības vai sociālās atstumtības riska grupas. Tātad arī šeit mēs redzam, ka beidzot ir vērojams eh, neliels progress, es negribu pārspēlēt, tātad eh, Eiropas 2020. gada mērķi arī virzienā, eh, arī tātad attiecībā uz nabadzības un sociālas apsumtības mazināšanu ir progress vērams, un tas ir svarīgi, jo mēs redzam, ka arī tendence ir ar pozitīvu turpinātību šogad. Par to priecājamies. Sociālā um, Mm, sociālais vērtējums. Mēs zinām, kas tas ir. Eh, tā tad iet runa par to, kā ir sociālām tiesībām dalībvalstīs. Tas bija arī pusgada eh, eh, pārbaudēs iekšā un arī nodarbinātības pārbaudē. Pagājušajā gadā mums bija 12 indikātori, tagad ir visi 14. Ko mēs mācāmies no šīs sociālās uh, E, sociāla stāvokļa novērtējumu, ir vērojams uzlabojums visās 14 jomās sociāli. E, sociālie pārnesumu efekts attiecībā uz nabadzības mazināšanu Daudz rādītāji ir uzlabojušies, taču ziņojumi ir arī redzams, ka daudzās valstīs ir vēl un paliek izaicinājumi diezgan daudzās jomās. Izaugsme vēl nenāk par labu visām valstīm un iedzīvotājiem vienlīdzīgi. Dažās dalība valstīs joprojām ir augsts bezdarba līmenis un augsti nabadzības riski dažās dalībvalstīs. Eh, Mājasaimniecību ienākumi joprojām ir zem 2008. gada līmeņa diezgan būtiskas nodarbinātības un sociālās labklājības līmeņa atšķirības pastāv Eiropas saimnībā. Uh, Eh, vajāk eh, izglītotiem un ne Eiropas Savienībā dzimušo eh, darbinieku nodarbinātība paliek zemā līmenī, arī joprojām paliek atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, pastāv arī joprojām šis sociāls atstumtības risks, īpaši cilvēki ģimenēs, kurās aug bērni un cilvēkiem ar ierobežotām uh, ar, ar, ar, ar īpašām vajadzībām. Cīņa pret klomat, klimata izmaiņām, eh, eh, sabiedrības novecošana, eh, tas viss ir. Tas viss ir tendence, kas liek mums pielikt pap, turpināt spūliņas sociālās viegablainības jomā. Valstīs, kurās ir augsts parāda līmenis, jo projām pastāv arī šie uh, valsts parāda un ar to saistītie riski. Uh, un turklāt mums vēl nav precīzi zināms, kā mūs ietekmēs Brexits. Uh, papildu reformu pasākumi ir vajadzīgi un uh, reformu e, īstenošana šķiet palielinās. Ikgadīgais izaugsmas e, pārskats arī uzsver, ka ir vajadzīgs nacionāls e, līmenī reformas, lai iek, sabiedrības viengabalainību uzlabotu un arī valsts finanšu ilgspējību Tātad mēs vēlamies ekonomiskās sociālās prioritātes nākamam gadam noteikti šajā ziņojumā, un mēs uzskatām, ka ir noturība pret nākotnes satricinājumiem jāuzlabo. Um, Ikgadējā e, izaugsmas pārskats aicina dalībvalsts e, atjaunot savus reformu pūliņus un pielikt lielāks pūles arī makroekonomiskās politikas un uh, e, tādzīgas fiskālas politikas uh, E, sasniegšanā. Mums ir jāturpina arī strādāt pie darbvietu radīšanas. Protams, investīcijas ne tikai drīkst notikt infrastruktūrā, bet e, arī un varbūt pat visvairāk pašos cilvēkos tās ir vajadzīgas. Ziņojumā arī tiek prasīts, lai Eiropas sociālo tiesību principi tiek eh, iedzīvināti gan Eiropas, gan nacionāla līmenī praktiski. Eh, tas nav tikai godīguma, taisnīguma jautājums, bet arī, lai stiprinātu ekonomisko un politisko noturību arī Eirozonā. Priekšlikums Eirozonai, kas jau ir iestrādāts semestra uh, Eh, pasākumos jau no paša sākuma eh, tiek aicināts dalībvalsts eh, īstenot pasākumus, kas stiprinātu ekonomisko noturību, iekļaujošu izaugsmu, sabiedrības viengabalainību un mazinātu reģionālas atšķirības. Tiek prasīt pasākumu, lai uzlabotu darba tirgus situāciju, veicinātu investīcijas un prasmes un uh, stabilizētu sociālās aizsardzības sistēmas. Tādēļ komisija vēlas stiprināt saiknes starp Eiropas pusgadu un Eiropas finansējumu, īpaši šajā semestra raundā mēs vērsīsim īpašu uzmanību uz investīciju vajadzību izvērtēšanu, lai e, tas būtu pamats mūsu e, programmu veidošanai laikā no 2021. līdz 2027. gadam. Komisijas ziņojumi arī būs par pamatu mūsu sarunām ar dalību valstīm par struktūra fondu nākotni. Visbeidzot, vēlos sveikt Grieķiju šajā jaunajā pusgada ciklā. Grieķija ir pilnajā mērā atgriezies pusgada procesā. Februāra beigās komisija sagatavos valsts ziņojumu par Grieķiju, tāpat kā par visām citām dalībvalstīm. Turklāt, ņemot vērā eh, Grieķijas veiksmīgo uh, um, izstāšanos no programmas šī gada augustā jau ir arī uzraudzības ziņojums par Grieķiju, kas turpmāk nāks klājā ik pēc trim mēnešiem. Mēs zinām, ka Grieķija joprojām skar krīzes sekas, bet redzam arī, ka Grieķija tagad piedzīvo pastāvīgu izaugsmu, darba tirgus atlapšanu un pamazām uzlabojas valstī arī sociālā situācija, par ko mēs, protams, priecājamies. Vēl par Grieķiju. Bieži tika debatēts Empel komitejā par to, e, e, ziņojumos redzams, ka Grieķijā ir arī manevra telpa e, un pensiju samazinājumi, kas bija paredzēti, izrādās nebūs vairs vajadzīgi, tās ir labas ziņas, jo pensiju samazinājumi atkal būtu ietekmējuši uh, vairāk nekā miljonu pensionāru ienākumu līmeni un nabadzību. No tā varēs izvairīties, bez tā varēs iztikt, jo Grieķijai ir pietiekoši daudz e, e, finanšu manevru telpas, un es domāju, Grieķijas tautai tās ir labas ziņas. Visbeidzot, komisija uzskata, ka pašreizējais e, e, laiks ir paver iespējas dalībvalstīm pastiprināt reformu pūliņas, lai liktu pamats iekļaujušai noturīgai izaugsmei. E, tam būtu jānotiek iesaistot sociālos partners, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Mēs visi zinām, ka dalībvalsts tā var pareizo politiku veiksmīgāk izplānot un arī e, sabiedrība var kopumā var tikt vairāk iesaistīt šajā politikā un no tā var iegūt visi. Paldies par jūsu uzmanību! Es ar prieku uzklausīšu jūsu viedokļus par 2019. gadu pusgadu paketu un, ja jums būs jautājumi, es centīšos tos atbildēt. Paldies! Paldies! E, ļoti daudz labu ziņu, labu vārdu. Īpašajā komitejā mēs īpaši sekojam tam, kas notiek Grieķijā. Pirmam, pirmajam došu vārdu koordinatoriem, un pēc tam arī citi var pieteikties debatēs. Vispirms Kāsas kungs, ETP, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, labrīt, komisārs kundze, kolēģi. Jā, kopumā es piekrītu komisāras kundzei, ka ekonomikas jomā, nodarbinātības jomā tagad ir pozitīvas tendences vērams Eiropā, bet ekonomiskā izaugsme pēc krīzes jau eh, šķiet palēninās. Un tādēļ ir svarīgi uh, turpināt vajadzīgās reformas tagad, kamēr ekonomiskie apstākļi joprojām ir labvēlīgi. Lielākā daļa nodarbinātības un sociālās politikas indikātori ir tagad jau beidzot pārsnieguši pirmskrīzes līmeni, bet tomēr ir liels atšķirības starp dalībvalstīm. Tādēļ priecājos, ka komisija pamatoti ir paredzējusi atbalsta mehānismus dalībvalstīm struktūra reformu kontekstā. Es domāju, ka šeit ir arī vajadzīgi vēl papildu pūliņi. Tagad mans jautājums par jauniešu bezdarbu, situāciju Grieķijā, budžeta sarunām. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvai joprojām ir diezgan liels, eh, svarīgs status 2019. gada budžeta sakarā un daudzgada finanšu plāna. Jauniešu garantija ir ļoti svarīga jauniešu iniciatīvas kontekstā eh, tā arī jau sniedz konkrēts rezultāts, bet tajā ir arī zināms kļūdas. Eh, kā komisija gādā atbalstīt jauniešu garantijas e, īstenošanu, lai tā dot vēl labāku rezultātu un nāktu par labu īpaši tiem jauniešiem, e, kurus ir grūtāk integrēt darba tirgū. Paldies! Paldies! Tagad Jongērijus kundze, S&D grupa. Paldies! Vēlos izmantot iespēju pateikties komisārei par ierašanos, un tā ir laba iespēja atskatīties uz mūsu paveikto. Es gribētu e, sirsnīgi sveikt komisārs kundzi, jo jūs savā portfelī esat sasniegusi diezgan daudz, mēs kopā esam sasnieguši diezgan daudz, redzam, ka e, esat milzu darbu paveikusi daudz vairāk nekā jūsu priekšgājēji Man ir bijis prieks ar jums sadarboties, um, strādājot pie tādiem jautājumiem kā vienlāda samaksa, Eiropas darba uh, aģentūra. Daudz darba arī jau paliek neapšaubām, bet es gribētu jums pateikties par jūsu lielo darbu. Tālāk par šodien apspriežamiem jautājumiem. Tātad jautājums, vai mēs esam gatavi grūtākiem laikiem, um, un vai tiešām darba un privātās dzīves savienojamība ir pietiekoši šajā jomā darīts. runājot par jauniešu bezdarbu, jau Kāsas kungs teica, ka tas ir vēl krietni pārāk augstā līmenī Eiropā, tādēļ gribu jums jautāt. Raukoties uz šodien apspriežamo jautājumu. Kā ir ar Gēteborgas 20 principiem? Vai mums nebūtu jāpieliek lielāki pūliņi šo principu īstenošanā, lai sasniegtu tos mērķus? Es, protams, arī grozījumu mm, priekšlikumu sagatavošu šajā sakarā. Mm, es domāju, ja jūs par to gādātu, tad jūs ieliktu labas eh, pamatus arī tam, lai jūsu pēcgājais amatā turpinātu jūsu darbu nākamā runātāja. Äh, dass Sie sich heute hier Jā, paldies. Paldies arī komisārē par to, ka viņa atbild mūsu jautājumiem. Es parasti šajā komitejā drusku uzņemos tādu lomu, lai atšķaidītu visu nedaudz e, un parādiet to tā plašāk. Un es domāju, ka pēdējie bezdarba skaitļi e, no šī gada augusta parāda, ka bezdarba līmenis ir atkal mm, pirms e, krīzes līmeņa, bet ja mums ir skaitļi no Itālijas vai no Spānijas, uh, tas nevieš drosmi. Jūs jau Grieķiju ievērt, novērtējat daudz pozitīvāk nekā es to darītu. Ja mēs paraukāmies eh, skaitļus no būtiskajām svarīgajām bankām, tad eh, nekādu optimismu tas nevieš. Un arī Francijā, ņemot vērā zeltaino vēstu demonstrāciju, tur ar reformu programmu pagaidām ir tā kā pārtraukta vai vismaz atlikta, un tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir vēl tomēr zināmas bažas. Uh, attiecībā uz inovācijas eh, draudzīgumu vai uzlabot skaitļus, un jūs pareizi pieminējat arī Brexitu. Bet es tomēr baidos, ka skaitļi 2019. gadā pasliktināsies. BlackRock savus eh, in, iegūtītājus eh, šodien uzsauc uh, aiziet no Eiropas tirgu tādēļ politiskā nedrošība, un tādēļ es gribētu zināt, kādu pasākumus jūs vēlaties veikt, eh, lai reformu centienus tādās valstīs kā Francija un Itālija nodrošinātu. Un eh, tas, ko Makrons sola dzeltniem vestēm, liek domāt, ka viņš nevarēs to visu izpildīt. Pirmais jautājums, ko var darīt, lai šo politisko nedrošību, kā lai to pasaka, lai pret to cīnītos? Un otrais jautājums ir par reālajām algām. Protams, kas ir saistīts arī ar konkurences spēju no uzņēmumiem. Un, ja mēs vēlamies ilgspējīgu augu paaugstinājumu, tad, protams, arī Eiropas produktivitātes līmenis ir jāpalielina. Un šai sakarā es labprāt no jums uh, uzzinātu, kādi līdzekļi tie, kurus jūs ieplānojat, lai uzlabotu konkurences spēju Eiropas Savienībā kopumā un tīpaši Eirozonā ilgtermiņā. Jaunats bezdarbs jau tika pieminēts, un man būtu vēl arī svarīgi, kādi papildus pasākumi tie reformas, ko jūs plānojat, lai samazinātu jaunas bezdarba līmeni ilgtermiņā. Sirsnieks, paldies par to, ka atbildēsiet uz maniem jautājumiem. Paldies! Kā vēršām Bona kungs, Ādas grupa. Thank you, Chairwoman. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu vēlreiz jūs, uh, komisārs Kundze. Šī sasaukuma noslēgumā man ir bijis, bijis jau gods ar jums sadarboties. Es izmantošu uh, iespēju izteikties uh, franciski un nevis servantes valodām savā dārgajā valodā, lai komunikācija būtu tiešāka. Es domāju, ka mēs visi varam konstatēt to, ka lēmums, ko esam pieņēmuši, likt akcentu uz uh, sociālo un ekonomisko aspektu ir ļoti būtisks, uh, jo sociālais un ekonomiskais aspekts viens bez otra nav iespējams. Līdz ar to bija lieliska ideja ieviest šo scoreboard un Eiropas semestri. Jūs esat patiešām lieliski tikusi galā ar šo darbu. Jūsu teiktajam un darītajam nav nekā daudz ko piebilst divu minūšu laikā es arī neko daudz nevaru pateikt, bet es domāju, ka varbūt jūs bijāt pārāk maiga. Runājot par uh, tādu būtisku aspektu, kas uh, šobrīd, ar kur mēs šobrīd saskaramies un arī saskarsimies tuvākajā laikā. Mums, protams, ir šie 13 indikātori, kas uh, ir pozitīvi, taču nevienlīdzība aizvien pieaug. Un no tā arī rodas uh, sociālā, sociālās problēmas, kas arī varētu kaitēt mūsu demokrātijai. Ja mēs raugāmies, kas notiek Eiropā, un es runāju kā Eiropietis, kā Spānis, ja redzam, uh, Eiropā esošo tā saucamo dzelteno bestu kustību, tad varam konstatēt, ka cilvēkiem nepatīk tas, kas notiek sabiedrībā. Makrons eh, var, protams, atgalvot, eh, ka tur runa ir par eh, ekonomiskām prasībām tikai, bet tur ir runa arī par sociāliem aspektiem. Protams, ka vienmēr var salīdzināt ar citām valstīm, taču runa ir par par eh, sajūtu, ka situācija ir slikta sociālajā jomā. Un tas ir cieši saistīts ar pašreiz notiekošo, tas ir cieši saistīts ar krīzi. Es domāju, ka, lai vēl vairāk pilnveidotu šo lielisko darbu, ko esat paveikusi, protams, jūs eh, izcēlāt eh, to, ka vēl ir lietas, kas nav paveiktas, bet es domāju, ka vajadzētu vēl vairāk likt akcentu uz to, ka ir lieli ievērojami trūkumi, ka no vienas puses, eh, protams, ir indikātori, kas atspoguļo pozitīvu situāciju, bet no otras puses eh, ir daudz nevienlīdzību. Šie indikātori ir atšķirīgi dažādās valstīs. Vajadzētu vēl vairāk padziļināt analīzi šajā jomā. Jūs eh, ļoti labi atainojat eh, arī nodokļu jomas eh, problemātiku, jo nevienlīdzība jau nav vienkārši kliedējama pateicoties naudas piešķiršanai, tur, kur tās trūkst. Runa ir par struktūrālām problēmām, ir jāmaina pati struktūra, lai cilvēki strādātu nevis lai būtu vienkārši bagātāki, bet labākais, struktūrētākais. Paldies, Kalvēšana Bonkungs. Goja NKL šķiet nav klāt. Vai es kļūdos? Nē, laikam nav neviena. Labi, tad mēs varam pāriet eh, pie Žīnas Lamberts no zaļiem. Tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji gribētu pieskarties vairākiem jautājumiem, ko kolēģi jau pieminēja. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir par komisārus pieminēto vecuma jautājumu. Šeit ir jautājums par to, kāds ir jaunas bezdarbs kas notiek ar tiem cilvēkiem, kas ir par veciem, lai izmantot šo iniciatīvu. Jā, bet eh, kuriem nav iespējas pēc ekonomiskās krīzes, un viņiem nu, nav nekad bijusi iespēja izmantot savas eh, prasmes, viņi nav nekad eh, varējuši izmantot šādas stabilitātes nodarbinātības iespējas. Jā, un uh, cilvēki bieži vien uh, nospiež uz leju, un tad atkal nav nekas tāds, kas cilvēkiem palīdzētu jau pietiekami savlaicīgi. Un uh, īpaši svarīgi tas ir raugoties uz ziņojumu par to, kāda ir skaitļi par pieaugušajiem, par 16 miljoniem pieaugušie, kas, kuriem vajadzētu uzlabot arī lasīt prasmes, digitālās prasmes, lai uzlabotu viņu līdzdalību darba tirgū. Uh, Es domāju, ka mums arī šis jautājums ir eh, jārisina, jo tur ir patiešām sarežģījumi vairākās dalību valstīs. Otrkārt, eh, jūs tāpat arī pieminējāt eh, arī izaicinājumus, ka izraisa arī klimatu pārmaiņas. Un jūs runājat arī par klimata iniciatīvām, aprits ekonomikā un par investīcijām. Vai jūs uzskatāt, ka prasmes šeit eh, tiešām arī varētu tiešām eh, eh, tikt izmantots, vai tiešām ir nepieciešamās prasmes, lai varētu nodrošināt izaugsmi. Un šeit es gribētu pie, atsaukties uz elementu par nevienlīdzību, ko kolēģi jau arī pieminēja. Viens no šiem jautājumiem ir to, cik lielu uzmanību mēs uh, piešķirām šeit eh, dzīvokļu pieejamībai, kas ir eh, arvien lielāka problēma vairākās dalībvalstīs. Cilvēki nevar atļauties ilgspējīgu un kvalitatīvu iespēju nodrošināt sev māju vietu, un jau turklāt viņiem nav arī, nav arī darba iespējas, un kas to nodrošinātu, un ja šeit nevarētu, nevarēs panākt šādu ilgspējīgu un kvalitatīvu iespēju dzīvot, nodrošināt mājvietas un kā, kāda situācija šeit nonāk arī bērni, vai jūs esat piešķīruši pietiekami lielu vērtību, eh, vērību šajā izaugsmas programmā? Jā, paldies tagad Laura Agēja no EFDD. Paldies priekšēdētājiem. Labdien, komisāras kundze, kolēģi! Mēs esam jau praktiski sasaukuma beigās, un man jāteic, ka es esmu ārkārtīgi priecīgi par iespēju, kas man bijusi līdzdarboties šajā komitejā, par iespēju sadarboties ar uh, kolēģiem, kas ir darbojušies uh, augstāk mērķu vadīti, strādāt mūsu pilsoņu labā, un arī jūsos es redzēju šī svēlmes, šīs ambīcijas, kuras eh, neesmu varbūt redzējusi visos eh, komisāros. Esam strādājuši eh, smagi, ieguldījuši lielu darbu par ļoti svarīgām tēmām, ļoti svarīgiem priekšlikumiem. Esam strādājuši pie kancerogēnu vielu direktīvas pārskatīšanas, kā arī uh, Eh, darba ņēmēju interešu aizsardzības jautājumiem. Šis eh, pīlārs, kas sakotnēji mums eh, šķita, kas tīri teorētisks, tagad jau pilnveidojas un materializējas. Tāpat ziņojumi par privātās un darba dzīves apvienošanu Mūsdienās eh, Eiropa aizvien vairāk noveco, un mums ir nepieciešams konkrētas atbildes uz to, kā atbalstīt cilvēkus, ģimenes. Es redzu šeit ambīcijas mērķtiecību, tādu pašu mērķtiecību, kādu mēs mēģinām ieguldīt eh, savos eh, projektos, lai sasniegtu iecerēto, lai cīnītos ar nevienlīdzību starp aizvien bagātākajiem un aizvien nabadzīgākajiem cilvēkiem. Es uh, saprotu, ka šie instrumenti tiek uzskatīti par kaut ko ārkārtīgi nepieciešamu, lai cīnītos ar nabadzību un bezdarbu. Mūsu darbs, mūsu priekšlikumi šobrīd ir ārkārtīgi nepieciešami. Ņemot vērā pašreizēju situāciju, kaut arī notiek izaugsme, joprojām ir pārāk liela nevienlīdzība, joprojām ir pārāk daudz nabadzīgo cilvēku, kam ir nepieciešams steidzamas uh, palīdzības programmas, eh, palīdzības mehānismi. Ir nepieciešams spērt eh, soļus, lai palīdzētu, atbalstītu šos cilvēkus un vienlaikus arī palīdzētu jauniešiem iesaistīties eh, darba dzīvē. Es esmu noskaņota optimistiski. Uzskatu, ka cerīgums, optimisms, kas apvienots ar uh, pastāvīgu, uzņēmīgu, aktīvu darbu sniegs cerētos augļus. Mēs eh, nedrīkstam domāt, ka nekas nemainīsies. Eh, es saprotu, ka cilvēki zaudē ticību, taču šī komiteja ir parādījusi, ka mērķiecīgs, ambiciozs darbs pierāda eh, to, ka šis darbs ir varējis nest augļus. Es eh, varu atsaukties, eh, piemēram, uz Grieķiju. Dažkārt tiek teikts, ka ar Grieķiju saistītie soļi ir bijuši nepieciešami un neizbēgami. Es eh, gribētu, lai no šīs komitejas tiktu raidīts skaidrs vēstījums par to, ka Grieķijas gadījums bija eksperiments, kam nekad vairs nevajadzētu atkārtoties. Mums ir jādara vairāk, mums ir jāstrādā labāk par to, kas tika darīts Grieķijas sakarā mūsu pilsoņu labā, mūsu valstu labā. Mērķiecīgi sparot soļus pretim pozitīviem rezultātiem ar atšķirīgām metodēm mēs varam panākt rezultātus. Pirms veicot reformas jāizvērtē to rezultāts. Paldies! Thank you. I cannot see that ENF is. Paldies. Redzu, ka ENF eh, šobrīd nav pārstāvēta. Tagad došu vārdu Oranšatie kundze. Paldies. Priekšsādātājs kundze, paldies, komisāris kundze. Šeit visi jūs slavē par paveikto darbu. Es teikšu vienkārši Pateicoties jums, mēs bijām lepni par mūsu darbu Nodarbinātības eh, lietu komitejā. Kopš esmu parlamentā kādu zināmu laiku šī komiteja tika uzskatīta par mazāk svarīgu par citām. Taču ar jūsu darba starpniecību un arī ņemot vērā to, kā mēs eh, visi esam mobilizējušies, eh, lai panāktu pozitīvu rezultātu balsojumos, lai virzītu savas idejas, esam varējuši panākt vairākumu plānumā, un tas nebūtu nebija pašsaprotami. Tas nozīmē, ka jūs ne tikai bijāt kā virzītājs spēks sociālajai Eiropai, jūs arī palīdzējāt mums progresēt ļoti svarīgos jautājumos. Mēs visi kopā esam panākuši to, ka sociālās Eiropas ideja ir guvusi atbalstu arī mūsu plenāra sesijas eh, kolēģu vidū. Un šajā sakarā man jāsaka jums liels paldies, jo, kad esam spēruši šādus lielus soļus, tad mums ir jāturpina tādā pašā garā. Otrā lieta, ko vēlējos teikt, atsaukšos uz um, Džīnas Lambertas teikto par kompetencēm, prasmēm, par nākotni. Jūs um, minējāt uh, ļoti svarīgus jautājumus par indikatoriem, par pieaugumu, progresu nodarbinātības jomā, taču nevajadzētu aizmirst, ka turpmākajos gados radīsies jauna veida darba vietas. Mums nepieciešamas jaunas prasmes un kompetences. Tādēļ mums jāmaina mūsu apmācības un izglītības modeļi, jāmaina savstarpējās kompetences atzīšanas modeļu uzņēmumos. Pretējā gadījumā mēs uh, atgriezīsimies uh, tādā visnotaļ uh, haotiskā situācijā, iestiksim. Līdz ar to uzskatu, ka mums ir jābūt orientētiem uz nākotni, jāgatavojas sociālai Eiropai nākotnē un jāpanāk, lai uh, kompetences tiktu atzītas gan iekšēji profesionālajā vidē, gan arī ārpus tās. Ārpus tās to arī es vēlos uzsvērt, lai būtu tādas um, šķērs kompetences, nevis tikai viena veida kompetenču grupas, eh, kas eh, savstarpēji nav saistītas, un lai cilvēki, kas palikuši bez darba, netkristu izmisumā, lai varētu daudz vienkāršāk atrast jaunu darbu. Mums vēl ir atlikuši pāris mēneši šajā sasaukumā, un es ceru, ka mēs varēsim veiksmīgi iezīmēt nākotnes perspektīvas pēc šīs sasaukuma. Man jāatvainojas, eh, ka nevarēšu palikt vairs šajā sasaukumā sanāksmē, jo man jādodas prom, bet es vēlos pateikties gan šoferiem, gan ēdināšanas personālam par lielisko darbu, ko tie paveica atentāta vakarā. Atvainojos priekšsēdētājs kundze un komisārs kundze. Paldies! Paldies! Paldies. Jā, jūs zināt, mums ir arī vēl otrs jautājums darba kārtībā. Mēs nepaspēsim to pārunāt, ja jūs runāsiet ilgāk nekā pusotra minūte. Es zinu, ka tas ir sarežģīti, bet uh, mēģiniet lūdzu neatkārtot to, kas jau ir ticis teikts. Un tagad vārds nākamajai runātājai, kas. Jā, man eh, balss nav īsti labā stāvoklī, bet mēģināšu teikt to, ko vēlējos pateikt. Gribētu atbalstīt kolēģus, kad viņi atbalstīja, pasvītroja to, kā vajadzētu tiešām rezultātu vērtējumu ņemt vērā tieši šo sociālo dimensiju Eiropas Unijā. Protams, mēs esam pateicīgi par eh, jūsu lomu, jūsu darbu, un tas ir darbs, kā veidot tiešām tādu auglīgu politisku sadarbību starp eh, parlamentu un komisiju. Tagad gribētu uzdot savu jautājumu Mēs runājam par Eiropas semestri, un es domāju, ka mums vajadzētu šeit pievērst uzmanību galvenajām bažām, galvenajām jautājumiem, proti, kā mēs patiešām varam izstrādāt Eiropas pusgadu tādā veidā, lai tas kļūtu par tādu spēcīgu procesu, lai cīnītos pret uh, sociālo nevienlīdzību un lai panāktu atkal sociālo un ekonomisku konverģētas Eiropā. Tas ir uh, svarīgākais punkts Eiropas pusgadā, un uh, Manuprāt, tam ir svarīgi šādi aspekti. Mums ir jāuzlabo veidu, kādā mēs eh, izmantojam visus instrumentus, valstu ziņojumus, eh, rezultātu vērtējumu, pārskatu, valstu ieteikumus un vajadzētu cīni, pievērst eh, galvenu uzmanību cīņai pret sociālo nevienlīdzību. No šī ziņojuma, manuprāt, ideja par investīcijiem novērtējiem ir laba. Un tas ir ļoti labs fokus Otrā daļa no šī jautājuma ir, eh, kā izmantot finanšu instrumentus, lai cīnītos pret sociālo nevienlīdzību. Un jaunais veids, kā sociālais veids, eh, fonds virzās pareizā virzienā, bet arī citi instrumenti ir jāņem vērā, piemēram, Eiropas eh, rūpniecības plāns, un gribētu uzsvērt, kā rīt premjerministri diskutēs Eiro samitā par iespēju par fiskālo kapacitāti Eirozonā tam vajadzētu iekļaut arī kapacitāti veidot sociālos ieguldījumus. Tas ir kaut kas, ko vajadzētu mums virzīt uz priekšu. Un pēdējais punkts, ko gribētu pieminēt, ir par nodokļu politikas lomu. Jo, jo vairāk mēs redzam, kāda ir situācija, ka daļa no šīs situācijas ir tādēļ, ka ir nodokļu politika tāda, kā tā ir. Mums vajadzētu veidot godīgu nodokļu politiku, lai varētu finansēt eh, godīgu sistēmu nākotnē. tie būtu dabūt tāds idejas nākamajā fāzē. Lies paldies, un tagad došu vārdu Agnieškai Kozlovskai. Tagad jums vārds. Lies paldies priekšādātāja komisārs kundzi. Sveicam šeit. Gribētu teikt paldies um, jums par optimistisko informāciju, kuru jūs mums sniedzāt, uh, par to, kā uzlabojas ekonomiskā situācija Eiropā. Ir fakts, ka ir valstis Eiropas Savienībā, kas ļoti ātri pieaug ekonomikā, un Polija viena no tādas. Mums ir 5% ekonomiskā pieaugums šajā gadā, un mēs uh, gaidām 4% pieaugumu nākamajā gadā. Tie ir ļoti lieli skaitļi, bet tomēr es piekrītu, ka nav tikai izaugsmas līmenis svarīgs, bet tāpat arī to, ka izaugsmē ir jābūt sabalansētai un ilgspējīgai. Uh, un tam, tā vajadzētu sniegt ieguldījumu patiesos uzlabojumos, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Un ir tādas uh, modernas idejas par to, kā panākt izaugsmi, un, uh, bet uh, par mums jādomā galvenokārt par to, kā uzlabot cilvēku dzīvi. Gribētu uzdot uh, komisārē, kādēļ tik mazi ņemts vērā viņa ziņojumā dzimumu līdztiesības aspekts. Jo runājot par nodarbinātības līmenī, mēs zinām, ka maz pārstāvētas grupas eh, darba tirgu, tur arī ļoti liels potenciāls. Tās ir grupas, kam ir milzīgs potenciāls sniegt ieguldījumu izaugsmē. Un galvenokārt, ne tikai, bet galvenokārt tās ir sievietes, kā milzīga grupa, tās ir izglītotas, izglītot ir eh, ar augstu kvalifikāciju, un viņas varētu tiešām sniegt milzīgu ieguldījumu darba tirgu. Jūsu paziņojums tāpat arī neko daudz nesaka par tādiem sektoriem ar eh, trūkumiem. Piemēram, transports, eh, informācijas tehnoloģijas, komunikācijas, jā, tie ir eh, tādi sektori, kurā trūks darba spēka. Un ja mēs runājam par sektoriem, kur ir simtiem tūkstošiem nodarbināto un kuri nav zināms, kādā veidā to visu finansē un kā to atrisināt, jāvēr legālo migrāciju vai mēģinot eh, pieņemt darbā darba ņēmējus no maz pārstāvētām grupām. Piemēram, sievietes informācijas tehnoloģiju sektorā varētu palīdzēt un varbūt varētu atbalstīt šādu veidu politiku, kas palīdzētu. Un noslēgumā es gribētu jūs uzdot jautājumu par eh, izglītību un mobilitāti, ja jūs runājat par darba spēka trūkumu no vienas puses un otras puses eh, bezdarbu no otras puses. Jā, un ab, abi šīs parādības ir diezgan izplatītas, un tie varētu būt eh, pasākumi, kas patiešām palīdzētu uh, novērš šos trūkumus darba tirgu. Revēro kundze, jā, paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Eiropa šodien ir kļuvusi sociālāka, un mums visiem ir pienākums eh, šeit, eh, šajā komitejā, un galvenokārt šeit eh, strādāt šādā virzienā. Es tiešām priecājos, ka varu konstatēt, ka visi ir snieguši ieguldījumu, lai vedotu Eiropu sociālāku. Uh, Mēs runājam par Eiros pusgadu, un es esmu referente. Un jāraugās, kā tas šeit ir diskusijas, ir runa par sociālajiem indikatoriem Eiros pusgadā. Tas mums ir izdevies, mēs esam runājuši arī par to, vai mēs šeit kaut kādā veidā varētu izstrādāt eh, procesu pret eh, makrosociālajām neregularitātēm. Ja šeit runāja par makrosociālajām neregularitātēm, nevienlīdzībām. Es pat nedomāju šeit tādus soda pasākums pret dalībvalstīm. Nē, daudz svarīgāk man šķiet, ka dalībvalstīm būtu pienākums vērsties pret uh, eh, līdzsvara trūkumu makroekonomiskā ziņā, un tie ir izaicinājumi, kas mums būs nākotnē. Ja mēs runājam tagad par šīm procedūrām, tad tam visam vajadzētu notikt paralēli makroekonomiskajiem faktoriem, bet svarīgi ir arī, lai mēs uh, sociālo vērtējumu ekonomikai analizētu un kā tas ietekmē cilvēku dzīvi, piemēram, vai viņi var nopirkt dzīvokļus. Svarīgi ir tas, lai Eiropas pilsoņiem būtu pozitīvs iespējas par Eiropas pusgadu. To nedrīkstētu uzskatīt par soda pasākumu, bet par iespēju sociāli tālāk attīstīties – Un, lai tas būtu iespējams, mums ir vajadzīga pareiza pieeja. Un mums šeit ir sarežģījumi par to, kā tas tiek īstenos dalību valstīs. Ir dalību valstis, e, kurās ir e, administratīva tehniskā ziņā, ir e, sarežģījumi, ir ļoti daudz reģioni, kas ir administratīvi neatkarīgi, autonomi, un viņi kaut kādā tiešā veidā ir jāiesaista Eiropas pusgadā. Tas ir arī tā perifērējos reģionos, piemēram, Azoru salās, no nu, kurām es esmu, un uh, vajadzētu kaut kādu tieši iespēju, lai arī šie reģioni varētu piedalīties Eiropas pusgadā, un tas ir izaicinājums nākotnē Eiropas pusgadam. Mums ir uh, vajadzīgs šeit tāds līgums uh, Eiropas Savienībā, lai tas darbotos, un Eiropas līgumos jau ir paredzēta iespēja pastiprinātāja līdzdalībai tādos reģionos, kas atrodas perifērā situācijā, un viņiem vajadzētu būt autonomi, iespējami piedalīties Eiropas pusgadā, un varbūt, ka to varētu uzsākt kā izmēģinājumu projektu, lai visiem reģioniem, kuriem ir autonomija, lai mēs ciešāk iesaistītu. Tagad nākamā runātāja, jāpaldies no Lietuvas. Priekšsādētāja, gribētu jums teikt, uh, Paldies par to, ka jūs vadāt sanāksmes, un eh, šodien tas ir mūsu pēdējā sanāksme šogad. Paldies jums, kā priekšsādātāji, paldies arī komisārs kundzei. Pirmkārt, eh, paldies, jo pašreizējā jūsu darbības periodā mēs eh, varam konstatēt, ka sociālā Eiropa ir absolūti nepieciešamība, gribētu teikt jums eh, par sociālo tiesību pīlāra īstenošanu. Un kā jūs jau norādījāt, mums ir vajadzīgi īpaši pasākumi, konkrēti pasākumi, lai to ieviestu praksē. Man divi konkrēti jautājumi. Pirmais par 18 miljoniem bērniem Eiropas Savienībā, kuri dzīvo uz nabadzības robežas. Un kad mēs diskutējam Eiropas parlamentā, par jaunajām finanšu perspektīvām, mēs uh, atbalstītu jaunus pasākumus bērnu, bērnu garantijas Eiropā. Un mēs vēlamies, uh, lai būtu iespējams fondu finansējums bērnu garantijai. Mēs šeit runājam par 5,9 miljārdiem eiro. Gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs kā komisāre uh, un komisija kopumā plāno atbalstīt uh, Eiropas bērnu garantijas, lai cīnītos pret bērnu nabadzību. Jūs teicāt, ka bērni ar īpašajām vajadzībām saskaras ar vēl lielāku iztumšanu nekā citas sociālās grupas. Vēl viens jautājums. Augu nevienlīdzība ir milzīga problēma un jūs pieminējāt dažādas pasākumus, lai cīnītos pret šo situāciju, bet eh, kāda ir patiesie izaicinājumi vai situācija mainās praksē dalībvalstīs, jo augu atšķirība var būt arī liela, bet mēs šeit runājam arī par uh, milzīgām atšķirībām pensiju sistēmā. Jā, paldies nākamā runātāja, paldies priekšādātāji. Vispirms gribētu uh, teikt, ka es runāšu īsi, jo iepriekšēji runātāji ļoti atkārtoja jautājumus. Jautājumi komisārai bija ļoti skaidri. Gribētu teikt paldies, un šis ir mans otrais sasaukuma periods, un varu konstatēt, ka ir bijis tāda pozitīva attīstība sociālajos jautājumos Eiropas politikā kopumā, vismaz šajā sasaukumā. Un esmu pārliecināta par to, ka komisāri patiešām ir strādājusi, lai to panāktu, lai sociālajie jautājumi varētu vairāk tikt ņemti vērā. Ir tikuši veikt vairāka pētījuma, jūs esat sniegusi ieguldījumu tajā, lai sociālā situācija uzlabotos. Ir bijuši dažādas reformas, un eh, tomēr jūsu priekšā ir arī vēl liels darbs. Arī citu kolēģi to jau teica, mums galvenokārt raugoties uz bezdarbu un jaunas bezdarba jārīkojas. Arī attiecībā uz tām personām, kuriem ir risks uh, ieslīgt nabadzībā, piekriet saviem kolēģiem, ir jācīnās īpaši pret bērnu nabadzību. Eiropas sociālajā fondā ir notikusi vienošanās, ka tā kļūs par prioritāti. Tas būs plāns. Bet uh, viens jautājums man ir tomēr vieši nemieru varētu rasties tāds iespējas, ka ekonomiskā izaugsme ir nonākusi līdz maksimālajai robežai, ka ekonomiskā situācija nākamajos gados drīzāk varētu pasliktināties. Un mēs visi zinām, ka ja ekonomika pasliktinās, tad arī sociālā politika diemžēl pasliktinās. Un tādēļ mans jautājums ir, vai mums būs vairāka elastības eh, dalībvalstīm Eiropas pusgadā. Es domāju, ka tas ir svarīgi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs eh, sociālos eh, darba politiskos aspektus nedrīkstam ņemt vērā. Tie vienmēr tiek nostādīti aiz ekonomiskajām interesēm, un komisārs kundze jums vajadzētu strādāt tā, lai nodrošinātu, ka, lai nākotnē daudz ņemtu vērā sociālās tēmas. Jā, un vēl aizmirst kaut ko. Gribēju teikt arī priekšsēdētāji, jūs tiešām esat veikuši ļoti labu darbu četros gados, kurā jūs vadījāt šo komiteju. Lies paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Tomasam Mannam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nav jau tā ierasti, ka deputāti būtu pazīstami ar to, ka viņi slavētu komisiju, bet šodien tas ir savādāk. Par Mariānu To tiešām var teikt, jo es to esmu pelnījusi, to vienmēr esi klāt, esi kompetenta kā bijusi Eiropas parlamenta deputāte, jau tu jau šā vai tā esi slavējama un tu esi ļoti radoša. To arī ir jāsaka, ne tādēļ, ka mēs būtu tik jauki un labiņi, bet tiešām tas tā ir ļoti skaidrs realitātes apraksts un uh, Cerams, ka komisāri būs laimīgi kaut ko tādu dzirdot. Viena joma, kur esam strādājuši, ir kā palīdzēt jauniešiem, jauniešu nodarbinātības iniciatīva, jaunenes garantijas. Jā, tas ir tiešām tāds uh, kaut kas ļoti būtisks, ko mēs varam kaut ko mainīt. Bet es domāju, ka vienā jomā tomēr vajadzētu darīt kaut ko vairāk. Ko mēs varam darīt ar ilglaicīgajiem bezdarbniekiem, jo bieži vien, kad par to runājam, tāda iespēja, ka mums nav nekādas iespējas, mums ir pārāk maz piedāvājumu, kas tiek izvirzīti. Es domāju, ka mēs šos cilvēkus nedrīkstam atstāt viens pašus. Uh, Kaut arī tā ir eh, būtiska joma, eh, tad tāda grūta joma. Varbūt Eiropas sociālais fonds tur varētu iesaistīties, lai mēs varētu parūpēties par to, lai ne tikai tur būtu vairāk naudas, bet kā motivēt šos cilvēkus un pateikt viņiem, jūs neesat vieni paši. Mēs varam kaut ko vairāk darīt, un tas man šķiet ļoti būtiski. Un otrkārt, es esmu ēnu referents komitē, mums bija ļoti labi ziņojums par Erasmus. Arī tas ir tāds kaut kas Eiropā ļoti skaidrs saredzams. Uh, Tas ir ļoti būtisks vēstījums, un nav runa tikai par to, ka mēs darām kaut ko studentu labā, un uh, ne tikai arotskolniekiem, bet cilvēkiem patiešām no uzņēmumiem vajadzētu izma varētu izmantot uh, mobilitāti, un īpaši arotskolēniem vajadzētu teikt, jā, jūs arī varat izmantot mobilitāti Erasmus Plus, un ja to visu varētu atstāt saglabāt, un ja tur būtu arī vienošanās arī ar citiem institūcijām, tad mēs tiešām būtu spēruši soli tālāk. Uh, Marijāna, tu tiešām esi izdarījis izcilu darbu. Tu vari mierīgi uh, arī daudzas sveces aizdegt un priecāties, jo tevis paveiktais darbs tiešām ir izcils. Paldies! Un tagad došu vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēģināšu runāt īsi un mēģināšu pateikt, ko jaunu, bet es uh, sākšu tomēr, lai vēlreiz ar to, ka vēlreiz paudīšu atzinību komisāras kundze par jūsu paveikto darbu. Ir skaidrs, ka komisija un e, sevišķi Junkara kungs ir sapratis, ka šajā otrajā sasākuma daļā ir jāsniedz cits skatējums e, uz komisijas paveikto, jāveido cits tēls. Uh, Eh, jā, eh, jūs esat viena no tām komisārēm, sievietēm, kas patiešām dara mūs lepnus. Kā jūs zināt, kaut arī politiskais vēstījums nereti ir skaidrs, taču realitātē mūs, mums nereti ir grūtības pārliecināt Eiropas pilsoņus par to, ka darbs patiešām sokas. Mums ir jāizceļ panāktais sociālās Eiropas jomā. Un tieši šī iemesla dēļ eh, tās dokumentu eh, kopas, kas šobrīd eh, tiek skatītas, tie faili, kas tiek skatīti un kas skar sociālo Eiropu, būtu jāizskata, darbs būtu jāpabeidz, lai varētu arī iepazīstināt uh, vēlētājus, pilsoņus ar to, kas ir panākts šajā sasaukumā. Diemžēl jāatzīst, ka ļoti bieži dalībvalstu valdības mums sevišķi nepalīdz. Ļoti grūti redzēt to, ka uh, tik tiešām Eiropas līmenī kaut kas ir panākts. Otrā lieta, ko gribēju teikt, uh, tas vienlaikus būs atbilde uz kolēģis teikto un arī varbūt tāds kā ieteikums jums. Šobrīd vislielākais draudz sociālajai Eiropai ir nevis tas, eh, ka Francija tērēs vairāk naudas nekā bija plānojusi to darīt. Eiropas komisija seko līdz Francijas budžetam, un jūs zināt tikpat labi, cik es, ka, ja ir pārkāps 3% eh, slieksnis eh, viena gada laikā, tas nav pietiekami, lai tā būtu krīze, tam ir jāatkārtojas vairāk kārt, un es ceru, ka mēs nepārsniegsim šo uh, 3,5% slieksni nākamgad, kas deficīts slieksnis eh, ir vēl daudz eh, kritiskāks eh, tas būtu, bet šobrīd lielākais draudz ir populisma pieņemšanās spēkā dalībvalstīs protekcionisma izplatība pasaulē. Es ātri vēl pabeigšu. Es vēlos vēl tikai piebilst, ka Katru dienu mēs varam iepazīties ar pētījumiem par Brexit, par to, ka cilvēki, kam ir sociālās grūtības, ir visapdraudētākie. Nav runa tikai par budžeta problēmām, tie nav galvenie trūkumi. Piedodiet, priekšsādātais kundze, ka aizkavējos. Jā, jūs eh, zogat eh, minūtes no nākamā darba kārtības punkta, kas ir arī ļoti svarīgs. Un tagad es došu vārdu nākamajai runātājai. Lielas paldies! Piebiedrošos kolēģiem, lai pateiktos Marijanai par paveikto sociālajā jomā. Es domāju, ka jūsu darbs noteikti nebija viegls. Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir komisāri, kas uh, nav viensprāts par sociālajiem indikatoriem šajā Eiropas semestrī. Jūs jau teicāt, komisārs Kundze, ka izaugsme nav vienīgais, kas ir jāņem vērā. Šobrīd Eiropā ir nevienlīdzība, kas uh, sakņojas uh, dalībvalstu atšķirībās. Eh, ir tā saucamās perifērās valstis, bet pat pašās dalībvalstīs to iekšienē, kā piemēram Vācijā, kas ir ekonomiski ļoti spēcīga Eiropas Savienības dalībvalsts, pat tur joprojām pastāv nevienlīdzība. Ir nevienlīdzība izaugsmes ziņā nozaru līmenī. Man vai, jāsaka, ka mums vajadzētu vairāk um, pievērsties eh, tām jomām, kas uh, nākotnē varētu būt uh, ienesīgas un tām, kas varbūt nav tik konkurētspējīgas, lai tās labāk sagatavotu nākotnes perspektīvām. Es domāju, ka ir ļoti uh, lielas uh, iespējas, ka nākotnē mūsu rūpniecības nozares nebūs vienlīdzīgas, ka tur būs ļoti, ļoti liela nevienlīdzība. Tāpat ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību kvalitatīvām darba vietām. Uh, jābūt darba apstākļiem, kas nebūtu ierobežojuši vai diskriminējoši, ja ir nekvalitatīvi diskriminējoši darba līgumi un nosacījumi, tad tas nav vēlamais rezultāts. Tāpat tautsemniecībai jābūt stiprai un ir jākoriģē pieeja atkarībā no reālajām vajadzībām. Es domāju, ka mums vajadzētu tik tiešām pieslīpēt mūsu instrumentus, lai tie būtu pēc iespējas optimālāki. Tāpat eh, kāda tad ir politiskā konsekvence skatoties uz šiem indikatoriem, kā mēs eh, mainām mūsu Eiropas semestra politiku atkarībā no indikatoriem. Es izvēlējos tā eh, pilnīgi nejauši divas valstis, piemēram, Franciju. Ko Eiropas komisija saka par situāciju Francijā. Komisija ir gandarīta par to, ka palielinājusies elastība uzņēmumos, kas ir ieviesta pateicoties vienkāršojot atlaišanas eh, noteikumus. Eh, komisija ir gandarīta par panākto progresu, kas eh, saistīts ar nodokļu slogas samazināšanos, kas gulās uz uzņēmumiem. Tās ir divas lietas, kuras šobrīd apstrīd apsūdza dzelteno vestu protestētājiem. Tātad eh, nodokļu sloks šobrīd faktiski gulstas uz eh, darba ņēmēju pleciem, nevis uz eh, darba devējiem un uzņēmumiem. Ir jābūt konsekvencei starp to, ko mēs sakām sociālajos indikātoros un to, ko mēs reāli veicam ar reformu starpniecību, ko mēs popularizējam Eiropas semestrī. Paldies, Harkins kundze. Paldies. Paldies, priekšsēdus kundze, es nerunāšu gari, jo ir kolēģi, kas jau runājuši otro reizi, bet es gribu izmantot uh, iespēju sveikt komisāru ar viņas lielisko darbu. Esmu trīs, trešo sasaukumu jau šajā parlamentā, ot, īpaši otrajā sasaukumā. Man ļoti sāpīgi pietrūka s, uh, uh, sociāla politika šajā parlamentā, kas to šādu vārdu būtu pelnījusi. Te, šajā laikā mēs īrijā Lisabons e, līgumu referendumu rīkojam, un es atceros, ka solījām īrijas cilvēkiem, ka 9. pants tiešām kaut ko mainīs. Pagājušajā sasaukumā mums gandrīz neizdevās vispār atsauci uz 9. pantu iedabūt parlamenta rezolūcijā, tātad jūs un komisija esat tiešām apaudzējusi ar saturu šo e, sociālo politiku Jā, mums vēl ir tāls ceļš ejams, un par to runāšu arī savā otrajā eh, runā, bet jūs esat nākusi klajā ar eh, reāliem priekšlikumiem, kas tiešām mainīs Eiropas pilsoņu dzīves. Un visbeidzot, komisārs kundze, mm, man šķiet, ka tādēļ arī mēs visi šeit esam. Tātad paldies, komisārs kundze, par jūsu darbu un par mūsu priekšsēdes kundze par to, kā viņi vada mūsu sēdes ļoti labi. Uh, un e, ka visi deputāti arī jūsu vadībā tiešām var dot reāli ieguldījumu šajā darbā. Paldies! Piedodiet, ka diemžēl dažreiz man nākas pārtraukt šos e, saturiskos, šīs saturiskās runas, jo mums ir ļoti ierobežots laiks. Bet jūs diezgan veiksmīgi īsā laikā pateicāt to, ko vēlējāties. Tātad varbūt taisnskundze jums var arī ir desmit minūtes. Jūs nevarat visus jautājumus atbildēt, bet jūs varat reaģēt. Lūdzu! Dargie kolēģi, drīkst tā teikt, plenārsēdēs e, dažreiz tā nesaku, bet šeit parlamentā es tiešām joprojām jūtos bieži kā deputāti. Tā bija laba skola. Uh, parlamenta darba metodes, tas, kā deputāti šeit parlamentā sadarbojas starp politiskām grupām, man šeit arī vienmēr patika, un tieši tādēļ es esmu vienmēr savu politisko um, pārtīju uh, lūgusi atstāt man Eiropas politikai. Es negribu darboties nacionāla politikai, ir tik auglīgi, ja varam tā sadarboties. Uh, šie uzsvars vārdi komisijai, es domāju, tie attiec uz visu komisiju. Žanklauds Junkers, mūsu prezidents, tiešām atbalsta e, mūsu šo darbu. E, e, ir bijuši daudzi priekšlikumi, bet kādēļ mums bija panākumi, nu arī pateicoties jums jo visu šo četru ar pus gadu gaitā esam sadarbojušies ļoti konstruktīvi. Lai kādu politisko grupu jūs pārstāvjat, mums vienmēr ir bijušas labas pozīcijas, kuras varējām apspriest, esam kopā gatavojuši trilogas sanāksmes, un es ceru, ka tu, šajā garā spēsim arī turpināt. Jo jūs jau zinat, ka joprojām <clears throat> ir mums liels ieceres laiks uh, uh, mūsu acu priekšā izzūd. E, tātad privātās dzīves un darba, e, profesionālās dzīves savienošana, un tur mums vēl daudz darāmā, mēs to visi zinām. Bet paldies par jūsu darbu, jo mēs varam nākt ar priekšlikumiem, bet ja nav pienācīgās reakcijas un ja nav priekšlikumu, kas pat uzlabo mūsu priekšlikumu, ko varam pagūt. Tādēļ mums jāstrādā kopā, un tā arī būs labākie rezultāti. Paldies arī Apple komitejas priekšlikumu vadībai arī ar jums vienmēr bijis patīkami sadarboties. Tagad atgriežoties pie mūsu darbu. <clears throat> Bija jautājumi par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, kā to stiprināt. Nudien jauniešu uh, bezdarbs joprojām ir augsts, 7,6% bezdarbnieku, vairāk ir valsts, kurās ir pat vairāk kā 14,5, trijās valstīs virs 30% paliek daudz darāmā. Kā to pagūsim? Uh, Daudzgad finanšu plānā, es domāju, jūs redzēsiet to, ko jau esat redzējuši, ka ar Eiropas sociālo fondu plus 101 <clears throat> miljārds eiro nākamā daudzgada finanšu plānā ir atlicināti šiem mērķiem dalību valstīs, kurā ir lielākas vajadzības kā Eiropas vidējā 2019. gadā tiks aicinātas Vismaz 10% sava ESF līdzekļu izmanto jauniešu bezdarba mazināšanai. Ko mēs darīsim, lai to implementētu? Mēs gatavosim ziņojumus, dosim padomus un mudināsim dalību valsts viena no otras mācīties, jo tas tiešām darbojas un nes, dod rezultāts. Vēl viena lieta, uz ko liekam uzsvar, mums ir vajadzīga aktīva darba tirgus politika, mums ir vajadzīgas E, valsts nodarbinātības aģentūras, kas ir spēcīgas. Tas viss arī atspogļosies mūsu e, valstu rekomendācijas e, pusgada ietvaros, lai mēs redzētu reāli progresu šajā svarīgajā jomā. Un neaizmirsīsim, mēs esam šeit nodarbinātības komitejā, mums ir vajadzīga arī pareizā makroekonomikas politika, laba vīdi. Uh, E, lai uzņēmēji varētu darboties un radīt darbvietas. E, Kā ar pīlāru un um, e, CSR, ko varam darīt, uh, lai uh, šo sociālo atbildību uzņēmumu padarītu efektīvāk. Mums ir šīs sociālais uh, school board mēs to uh, diskutējam, apspriežam ar dalību valstīm, viņu valdībām, un tad mēs arī nonāksim pie uh, uzņēmuma sociālās atbildības. Tātad par sociālo rezultātu pārskatu. E, mm, tas ir mums svarīgs rīks arī pusgads. E, un nauda tā ir vienmēr svarīga rīks mums būs cieši saiknes starp pusgadu un sociālo struktūru fondu izmantošanu dalībvalstīm, tas nepatīk. Mm, mums tas jāformulē draudzīgi, mēs vienmēr esam draudzīgi. bet mēs redzam arī, mm, ka šie secinājumi no sociāla rezultātu pārskata būs komisijas sarunu uh, pamatā ar dalību valstīm. Mums tāpēc ir jābūt dialogā, bet jādara vairāk arī sociālajā jomā. Nozīmē ne tikai sociālajam, bet arī fiskālajam ja raugāmies uz fiskālo situāciju, budžetu eh, situāciju dalību valstīs, visas dalību valstīs mm, parāds ir mazāks par 3%, ļoti labi, daudz, pavisam savādāk aina kā tad, kad sākām savu mandātu, bet daudzās dalību valstīs vēl paliek daudz darāmā. Mēs dalību valstīm mūsu budžeta projektiem esam nosūtījuši savus komentārus, un nākamais būs eh, valstu ziņojumi un uh, rekomendācijas. Tagad uh, mēs uh, virzīsimies saskaņā ar savu iepriekš nolikto laiku grafiku šajā darbā tālāk. Par jauniešu bezdarbu nekad nedrīkstam aizmirst arī prasmju attīstīšanu, par to runājāt daudz jūs, un ne jau nejauši tas ir mūsu e, pilārā viens no pirmiem principiem e, - vienlīdzīgas iespējas darba tirgu, mūžilgā izglītībā, un kā es varu vēl pateikt, mēs esam daudz darījuši, lai vairāk novērtētu profesionālo apmācību un izglītību, un lai dot iespējami, kas šādu veidu izglītības ceļu iet. Uh, Eh, lai viņiem dot labāku, labākas iespējas arī Erasmus ietvaros. Viņiem tagad ir tādas pašas iespējas kā studentiem, eh, attiecībā uz ārvalstu prakses, tas arī parāda respektu cilvēkiem, kas izdara šādu izvēlu savai karjerai, mums ir vajadzīgi vairāk šādu cilvēku, viņiem ir vajadzīgi mūs, eh, vajadzīgs mūsu respekts, un tādēļ es domāju, ka tas bija pareizs solis, un es priecājos, ka visi to atbalstīja. nevienlīdzība. Tā arī ir daļa manas bībeles 2018. gada sociāla rezultātu pārskats. Aicinu visus to lasīt, lai dalībvalstī varētu norādīt uz problēmām. Ja mēs raugamies uz nevienlīdzību, ja jūs raugaties uz S20 un salīdzinot to ar S18, tātad vistrūcīgākie 20% attiecībā uz um, ienākumiem un tad šie bagātākie 20%, tad jūs redzat, ka ir neliels uzlabojums, kas attiecas uz nevienlīdzību. Pagājušajā gadā mums bija, vai pirms dažiem gadiem, 5,2%, tagad ir 5,1% eh, ļoti neliels uzlabojums. Tas nenozīmē, ka vēl neesam pirms krīzes līmenī, jo joprojām ir 0,4% atšķirība un tas ir daudz. Tātad paliek daudz darāmā, lai nokļūtu pat pirms pirms krīzes līmenim. Tātad vēl paliek darba, darbs, un tas ir vienmēr bieži dalību valstu ziņā. Mēs nevaram tikai pieņemt likumu un atrisināt problēmas, bet mēs arī uz to norādām pusgada ietveros. Mēs to ņemam vērā, mēs uz to norādām, izstrādām rekomendācijas, un tas ir vienīgais, ko varam tik tālu darīt bet mums tam jāpievērš uzmanība. Mēs zinām, vakardien bija labas debatas plenāra sēdē par cīņu eh, pret klimata izmaiņām un kā eh, radīt iespējas pilsoņiem un strādājošiem. Tātad eh, runājot par to, kādi pasākumi ir vajadzīgi, cīņ, lai cīnītos pret klimata izmaiņām, un tad arī šī nevienlīdzība, ja mēs to savienojam, tad es domāju, esam uz pareizā ceļa. Tātad debata bija ļoti svarīga un viena no parlamentu grupām bija to ierosinājusi. Ko darīt ar cilvēkiem, kas ir par veci, eh, eh, eh, kuriem vairs nav pareizās prasmes, kas nekad nav bijuši stabilā nodarbinātības situācijā. Mēs par to runājam ar dalībvalstīm. Prasmju trūkums. Šī problēma ir jārisina. Mums bija mūsu prasmju darba kārtība, un mums ir daļvalsts, kuras uh, progresē, un mēs redzam, ka rekomendācijas nav tikai papīrs. Mēs šos, šīs rekomendācijas izstrādājam, izskatās, ka ļoti maigs instruments, bet mēs vienmēr prasām, lai dalība valstis mums uh, informē par saviem stratēģiem, saviem plāniem, saviem rezultātiem pēc uh, pusotra gada vai tā Un tagad mēs vērtējam plāns un dokumentus, kurus saņemam no dalību valstīm par eh, eh, prasmju garantiju, kur esam eh, uzsākuši mūsu prasmu darba kārtību. Tātad dalībvalstīm tas liek kaut ko darīt, nevis tikai runāt, un arī viena otrai rādīt, ko tās dara, un tas, domāju, mums arī palīdzēs sasniegt uzlabojumus bērnu garantiju, mēs zinām, ka bērnu nabadzība ir visļaunākais, kas var būt. Kas jādara? Kā uzlabot sabiedrības jaunāko locekļu situāciju? Par to mums ir jādomā. Bet, ja bērni ir nabadzīgi, tas nozīmē, ka viņu vecāki ir nabadzīgi. Mēs nevaram vienmēr to vienkārši uh, likvidēt, bet šo fenomēnu, bet uh, ir bērnu aprūpa vajadzīga, lai vecāki varētu strā, strādāt labākos darbos, bieži pie tā ir jāstrādā, mums ir pilotprojekti, uh, Eh, kuras ir, ir rosinājis parlaments, kas mācīs mums, ko varam darīt, lai situāciju uzlabotu. Un tad bija jautājums par dzīves vietām. Šeit es piekrītu, vēl neesam pietiekoši darījuši. Nevienmēr mēs to varam risināt, jo tas ir reģionālā, lokālā, nacionālā līmenī risinājums, bet mums ir rekomendācijas valsts ziņojumos, pusgadu dzīvojumos par burbuļiem, uh, Eh, par eh, cenām, kas ir pārāk eh, augstas, par kredītiem, kas ir sliktie kredīti, bet tie, kuriem pat nav dzīves vietas, mums ir jārunā arī par to vairāk. Tas nav viss mūsu rokās to mainīt, bet mē, mums jāraugs, ko mēs no Eiropas varam darīt, lai dalībvalsts vairāk izdarīt spiedienu uz viņām, darīt to, kas viņām jādara. Laura Āģija ir eh, aizgājis, laikam viņas jautājumi atsevišķi man nav jāatbild. Cenšos vienkārši vissvarīgāko atrast, jo es zinu, ka jums ir jābalso laikam priekšsēdus kundze. Mums ir jābūt gataviem nākotnē. Nākotnē eh, izskatās, ka tā ir tālu prom, bet tā jau ir šeit Darba tirgi mainās, un tās prasmes, kas ir vajadzīgas darba tirgos, arī mainās. Mums uz to jārēģē. Mēs to darām ar savu prasmi darbkārtību, ar eh, prasmi panorām. Mēs cenšamies eh, nozares eh, tuvināt no darba devējs, uzņēmums, dar, arotbiedrības, izglītības iestādes, universitātes, lai redzētu, kādas ir vajadzības mm, ko varam darīt, lai uzlabotu situāciju prasmju jomā un parādītu cilvēkiem, kas tad ir tās prasmes, kuras tiešām darba tirgi pieprasa. Mums ir jāvērtē kompetences, mēs jāvērtī tās, kas ir vajadzīgas. Te arī ir darība valstīm savu daļa, bet mēs pie tā strādājam arī Eiropas līmenī. Arī tika runāts par nodokļu politiku. Daži no jums atsaucās uz manu kolēģi Vestageri. Protams, runājot par sociālo politiku, nav jau tikai tiešā nozīmē sociālā likumdošana, sadarbība attiecībā uz pusgadu šajā ziņā, bet arī runa par citu politiku. Ja nav taisnīgi nodokļi, kā mēs varam mm, tad runāt par to, ka dzīvojam taisnīgā pasaulē. ja jūs nedarāt neko, ja redzat, ka dažās dalību valstīs notiek zināma uzņēmuma diskriminācija, un ka mazam uz, vidējam uzņēmumam dažreiz jāmaksā simtreiz lielāku nodokļu nekā globāliem uzņēmumiem. Tas viss ir netaisnīgi. Un mēs šajā komisijā šīs problēmas cenšamies risināt. Tas ir daļai arī Pjēra Moskovisī atbildības jomā te ir daudz darāmā. Runājot par digitālo nodokli un tad tālāk, šeit ir eh, arī svarīgi jautājumi. Tad par dženderi, eh, eh, par dzimumiem es vienmēr aicinu šeit vērtēt uzmanīgi, ja redzam nodarbinātības sievietēm, sieviešu nodarbinātība ir nedaudz pieaugusi, situācija ir nedaudz uzlabojusies, bet jūs zinat, kas te vēl darāms, jūs esat referente sieviešu tiesību komitejā par privātās un darbdzīves savienojumību, šeit ir joprojām daudz darām, mums ir vajadzīgas sievietes, vairāk darba tirgū, mums ir uh, Tas jāpanāk, lai vīriešiem un sievietēm būtu vienlīdzīgas iespējas, un vīrieši un sievietes vienlīdz arī rūpētos par ģimeni, kā arī varētu e, darba dzīvē e, attīstīties, e, un mums visiem par to jāgādā. Makroekonomiskā politika, jā, mums ir tā vajadzīga un reģionu. Jā, tas ir sarežģīti. Es zinu, es dzīvoju dalībvalstī, kas ir federāla Mums ir tikai trīs reģioni, un tas jau ir pietiekami sarežģīti. Jo ir atšķirības, un preferences ir dažādas. Nav tā, ka cilvēkiem viens otru, e, mēs viens otram nepatiktu, bet ir dažādas prioritātes, un mums ir jārunā ar katru reģionu, lai redzētu, kas jādarāms e, semestri ietvaros. Cik mums ir reģionu Eiropā? 230 vai pat vairāk, es nezinu no galvas šo skaitli, bet ir tik daudz reģionu, ka Eh, es nezinu, kā mēs to visu varēsim paveikt, bet mūsu valsts ziņojumos un pusgadu uh, eh, eh, ietvaros mums tas jāpaturprātā, jo mēs varam runāt par nodarbinātības līmeni kādā dalībvalstī, bet varbūt tik atšķirīgi ziemeļos, dienvidos un centrā, tā kā mums ir vajadzīgi šie statistikas deklarē, saprast, kas ir darāms. Tie kaut kur ir, bet ne visos ziņojumos tie ir redzami. jo tas pārāk sarežģītu visu, bet man tas jāpatur prātā, jo jāņem vērā mūsu politikā. Samaksas nevienlīdzība, darba samaksas, sociāliem partneriem ar to ir jāstrādā, dalībvalstīm ar to ir jāstrādā, bet es domāju, ka ir labi, ka sociālie partneri par to runā arī starp dalību valstīm šī nevienlīdzīgā samaksa, un aizvien vairāk jūs to redzat dalību valstīs, ka tas kļūst svarīgāk. Ilgtermiņa nodarbin, bezdarbs, un tas ir pēdējais, pa ko es runāšu, tas mazinās, tāda ir laba ziņa. No 4 līdz 3,4% šogad tas ir uzlabojums, bet mums vēl paliek e, darāmais šeit, un mēs redzam liels atšķirības, jo ir dalība valsts, kur ir 1,1% eh, ilgtermiņa bezdarbnieku un ir citās, kur ir 17% ilgtermiņa bezdarbnieku. Mm, ļoti liela atšķirība. Mums ir jābeidz laikam tā kā. Es tikai gribu jūs vēlreiz aicināt, palīdziet mums, palīdzēsim viens otram lai savus dokumentus, kas, pie kuriem esam uzsākuši darbi, varētu arī pabeigt šo darbu. Man bija labs priešlikums vai priešlikumi, bet no komisijas. Tagad mums centīsim vislabākos rezultātus sasniegt, kurus varam, būsim ambiciozi, bet tajā pat laikā realisti. Mums vēl ir darbs trilogos, mums ir vēl vairāk trilogu paredzētu, un mums laiks ir vairs tikai līdz apmēram februāra vidum. Laiks nav palicis daudz. Tātad paldies arī par jūsu labiem vārdiem. Man ir tie paši labie vārdi jums sakām. Ir bijis patīkam ar jums sadarboties. Turpināsim šo darbu nākamgad un lai jums visiem jauki Ziemassvētki! Thank you very much, madam. Jā, paldies, eh, Taisnums kundze. Mums nebija pietiekami daudz laika, lai visu izrunātu, bet eh, mums vismaz eh, izdevās kaut ko izrunāt, ko mēs varēsim, tā sakot, pārdomāt līdz Ziemassvētkiem, pie tā strādāt, un kā jūs visi zināt, ir mums arī vēl otrais ļoti fantastiskais notikums. Hendelkungs ir atpakaļ. Un došu viņam vārdu, lai viņš varētu pateikt mums uh, dažus vārdus. Jums vārds, Hendelkungs. Es tikai gribēju pateikt, ka es atkal esmu atpakaļ. Gribētu teikt paldies, sirsnieks, paldies visiem, kuri mani ir eh, uzrunājuši, atbalstījuši manās karās slimības laikā. Man bija 12 operācijas, bet es vienmēr zināju, ka es gribu vienmēr šeit atgriezties un eh, kopā ar Marijanu Taisene un Maritu Uvskogu pabeigt savu darbu šeit, eh, šajā komitejā un arī plenārsēdē. Daudz no jums mani ir eh, atbalstījuši, sūtīja man labus vēlējumus, sūtīja man atklātnītas. Sirsnieks paldies par to visiem. Tas bija sarežģīts laiks, bet, eh, manuprāt, esmu uz laba ceļa atkal atgriezties darba dzīvē, tas varbūt vēl prasīs zinām laiku, lai es varētu atkal atgūt iepriekšējo kondīciju, bet, eh, manuprāt, eh, šajā pēdējā posmā mūsu darbā varēšu strādāt ar jums kopā. Sirsnīgs paldies! Yes, we live. Jā, mēs eh, tiešām dzīvojam brīnišķīgā laikmetā. Mums ir, mēs varam izdarīt brīnišķīgas lietas ar ekonomiku, ar politiku, bet tāpat arī ja ir runa par veselību. Man ir meita, viņa ir vēža ārste, un viņa man stāstīja, ka šodien viss ir iespējams, gandrīz viss iespējams. Mēs neesam tik ļoti pārsteigti, bet domāju, ka tu tiešām jūti, cik uh, sirsnīgi, sirsnīgi noskaņa mums ir uh, mūsu sanāksmē. Sirsnīgi paldies Taisanas kundzei. Mēs zinām, kā laika grafiks, kas jums ir, ir svarīgs. Un mēs tagad varam ķerties pie pēdējā punkta darba kārtībā. Tur ir runa par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordināciju. Došu vārdu Harkinas kundzei. Un viņa drīz būs šeit. Sniegtu ievadu Eiropas pusgadā ekonomikas politikas koordinācijā, sociālajos aspektos, nodarbības aspektos. Tagad jums vārds, eh, Harknes kundze, mums nav vairs daudz laika, bet mēs eh, uzmanīgi klausīsimies, ko jūs teiksiet eh, pēc uz pāris minūtēm lūdzu īso variantu tam visam. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, sirsnieks veicu atpakaļ uh, Hendokungu. Ļoti patiekam jūs šeit atkal redzēt. Uh, jā, mums ir jau gan es vai bijušas arī diskusijas par to visu arī šorīt no rīta, un uh, varbūt uh, vienkārši gribētu uzsvērt pavisam īsi dažus aspektus. Pirmā lieta, ko mēs varam teikt, ir uh, tā vispārīgā aina ir pozitīva, būtiskākie skaitļi virzās pareizā virzienā, bet ja mēs raugāties tā tuvāk uz dažiem no šiem skaitļiem, protams, ir arī trūkumi. Daži no jautājumiem, kurus es esmu izvirzījusi savā ziņojumā, un eh, tas ir arī tā īsi sastādīts, un tur ir vairāk grozējumu arī iesniegti. Mēs atbalstām tos, lai uzlabotu ziņojumu, bet daži no jautājumiem, kurus esmu šeit izvirzījusi, ir nabadzības risks, kā šo jautājumu risināt, un mums bija diskusijas arī šorīt par to, kā mēs izmantojam šo pusgadu, lai rastu risinājumus. Kā kolēģi jau teica, tas nav domāts, ka, lai sodītu dalību valstis, bet tas tādā kontekstā, kā iedrošināt dalību valstis eh, rīkoties un cīnīties pret nabadzību un izvirzi to kā patiesu prioritāti. Komisāri runāja par faktu, ka ja mēs raugāmies uz ekonomisko un ekonomisko politiku, varbūt ir pienācis laiks, lai mums ir jāstiprina mūsu darbs un par uh, cīņu pret nabadzību. Jā, tas ir tāds tipisks uh, variants, kas ir tādi nedroši darba līkumi. Un mums ir vajadzīgi vairāk tādi regulāri darba līkumi, īsti darba liekumi, un tas nodrošinātu sociālo aizsardzību. Jautājums, kas manī vieš lielas bažas, un domāju, ka citu jautājumu starpā bet tas ir visvairāk svarīgāks, proti, kā risināt eh, jautājumu par ieņēmumiem un kā šeit to ietekmē arī IKP izaugsme un uh, Eiropas Savienība nav vissliktākajā situācijā, bet tomēr eh, šis, šī nevienlīdzība pamazām, tikai ļoti pamazām tiek novērsta starp samaksu Mēs zinām, ka tas ir starpsektoru jautājums, bet domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu risināt mūsu kompetences ietvaros. Kas tika pieminēts, ir tāda mm, liela krīze daudzas dalībvalstīs, ieskatot arī manu dalībvalsti. Mums ir jautājums arī par to, par to, ko cilvēki var atļauties, par piekļuvas jautājumiem, par sociālās iesaistīšanas jautājumiem, kā komisāra teica, jā, ko mēs varam šeit darīt, bet mēs šeit runājam par sociālajiem ieguldījumiem, tie ir svarīgi. Uh, kā iesaistīt, sasaistīt to visu kopā demografiskās izmaiņas, kas panāk līdzsvaru tajā visā, panākt noturību, ilgspējību, arī par pensijām runājot, un eh, tagad es neieslīgšu šeit detaļās. Mums ir arī investīciju nevienlīdzība, šeit plaisa jāraugās, kādas varētu būt eh, politikas arī nākotnē, lai pārvarētu šo plaisu par eh, bezdarbu, mums ir jāraugās uz tādiem individuāli piemērotiem pasākumiem, kā izmantot globalizācijas fondu, kas varētu sniegt šeit palīdzību. Vēl viena lieta, ko gribēju teikt par jaunatnes bezdarbu komisāri jau sniedz arī šeit skaitļus, bet vēlreiz gribēju teikt, mums ir jāiesaista dalību valstis, lai rastu risinājumus. Fakts, ka 10% ir jāizmanto no fondiem, uh, lai novērstu jaunas bezdarbas ļoti pozitīvi, bet jādara vēl vairāk. Cilvēki ar invaliditāti, atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem, bērnu nabadzības novēršana un uh, prasmju izmantošana. Jā, es uh, labprāt uzklausīšu komentārus un grozījumus no kolēģiem. Paldies, Hartners kundzei! Tagad došu vārdu ēnu referentiem Kozlovskas Radevičs kundzei, tagad jums vārds. Liels paldies priekšsēdētājiem! Es eh, priecājos arī par to, ka jūs šodien esat pie mums priekšsēdētāji, Hendēkungs, eh, sirsnieks, paldies, un tas ir fantastiski, ka jūs esat vēl klāt. Jā, es gribētu apsveikt eh, Harkinas kundzi par to, ka viņa ļoti tā sociāli jūtīgi ir rakstījusi šo ziņojumu. Taisnīgāks sadalījums ieņēmumiem, sociālai jautājumi ir ļoti uzsvērti. Gribētu vēl pievienot vairākus grozījumus, bet uh, tie ir vērsti galvenokārt uz dažiem jautājumiem, uz sieviešu līdzdalību darba tirgu. Un uh, kādu ietekmi tas atstāja uz uh, taisnīgumu, gribētu runāt arī par nedeklarēto darbu, un ir ļoti daudz sievietes kas strādā bez jebkādām garantijām, bez jebkādas sociālās aizsardzības. Viņi strādā neoficiāli, bez uh, sociālajiem maksājumiem, un uh, viņas nemaksā arī par uh, vēlāko pensiju. Mani grozījumi atsauksies tieši uz šo jautājumu, kur ir arī tie sektori, kur trūks darba spēks, arī par uh, izglītības sektoru un tā nozīme darba tirgu par arodu izglītību, tātad praktisko izglītību būs grozījumi un arī par mobilitāti, par pamat prasmēm. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, vairāk nekā 20% no sekundāriem analfabētiem, tā saucamiem funkcionāliem analfabētiem Eiropas Savienībā. Šī, šis jautājums tiešām ir nopietns un saistībā ar jauno prasmju programmu šīs pamatprasmes un arī digitālās prasmes, ta, tas ir jāaptver viss, jo tas ir pamats šodien, lai veiksmīgi iesaistītos e, ārkārtīgi inovatīvajā ekonomikā. Paldies! Thank you, uh, Mari... Paldies! Marija Rēna ir devusies prom. Rika Trebesijus ir arī devusies prom. GOE NGL. Čīna. Paldies! Es uzskatu, ka Marijana Harkina ziņojums ir lielisks un kā jau tas tika minēts vairāk kārt, mums vajadzētu vēl nostiprināt vairākas lietas, kas ir saistītas ar uh, izmitināšanu mājokļiem. Atcaucoties uz sākotnēju komisijas ziņojumu par labu pārvaldību un administrēšanu, un, protams, arī vīdes jautājumi, klimata jautājumi. Varbūt vēl vairāk būtu jāizceļ, bet pamati ir ļoti labi, un labprāt pie tiem vēl piestrādāsim pēc Ziemassvētku brīvdienām. Lielas paldies, vai es kādu būtu aizmirsusi? Vai Harkins kundze izvēlēties ko piebilst? Nē, paldies kolēģiem un priecīgus Ziemassvētkus. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš tikai angļu valodā ir 9. janvāris. 26. un 27. februārī balsosim komitejā un martā būs uh, plenāra sesija. Paldies jums visiem, atvainojiet, ka nācās uh, jūs tā steidzināt un, uh, un beigās pat daži devās prom, bet esam sasnieguši savu mērķi un pat beiguši 5 minūtes agrāk, un tagad varam doties uz plānumu un balsot. Paldies, un lai jums priecīgs Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads. Visu labu!